Possiamo iniziare, colleghi? Kolēģi, sāksim darbu. Iniziare. Sākam eh, darbu mūsu komitejās. Esiet sveicināti. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu vai piezīmes tādā gadījumā. Eh, darba kārtība pieņemam otrais punkts. Priekšsēdētāja paziņojumi. Šīs dienas sanāksim tiek. Uh, straumēta un aicinu bezkavēšanās eh, pāriet pie trešā punkta dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Referents ir um, Vaicehovskis. Mums notiks viedokļu apmaiņa par punktu, kuru mēs pārcēlām uz vēlāku laiku iepriekšējā sanāksmē. Aņokungs uh, nav Eh, es nedzirdu tulkojumu angļu valodā, vai kāds cits to dzird? It's okay? Funciona? Vai darbojās? Jā, darbojās. Ļoti labi. Es sacīju, ka mēs pāriesim pie viedokļa apmaiņas, kura tika pārcelt uz vēlāku laiku pagājušajā reizē dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Tā ir otrā viedokļa apmaiņa, kas dos iespēju klātesošajai komisijai nākt klajā ar papildu datiem par dzīvnieku pārvadāšanu, es runāju par dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu eh, Eiropas Savienības iekšienē, lai mēs varētu būt eh, labāk informēti un lai varētu eh, varētu labāk arī izsināt iniciatīvas ziņojumus saskaņā ar Vojcehauska kungu. Mēs vispirms uzklausīsim komisiju un pēc tam izteiksies referents un tad debates komisiju. Lūdzu, vārds jums. Uh, Thank you very much. Paldies un esiet sveicināti. Vispirms es gribētu pateikties par uzaicinājumu un iespēju šeit sniegt faktisku informāciju, kas mūsuprāt varētu būt noderīga turpmākajām diskusijām. Mēs sagatavojām pieejamo datu analīzi, kas uh, parāda reālo apjomu eh, šiem pārvadājumiem. Un tagad eh, ātri izskatīsim prezentāciju, kas, manuprāt, ir arī izdalīta. Un, protams, ja jūsu rīcībā nav šīs eh, prezentācijas drukātā veidā, mēs varam to sniegt. Prezentācija ir balstīta uz datiem, kas ņemti no iekšējiem pārvadājumiem Eiropas Savienībā un mēs lielāko daļu informāciju eh, sniedzot neņemsim vērā eh, put, mājputnus, pat ja dažos uh, slaidos šie dati būs uh, klāt, uh, klātesoši. Bet runājot par visām sugām, 63% no visiem pārvadātajiem dzīvniekiem Eiropas Savienībā tiek pārvadāti mazāk nekā 8 stundu ilgumā. 40% no dzīvniekiem tiek pārvadāti uz lopkautivēm Jau no paša sākuma vēlos sacīt, ka pastāv lielas atšķirības starp eh, atsevišķām uh, sugām. Bet jūs redzat uh, kopumā pārvadāto dzīvnieku skaitu. Jūs to redzat procentuāli, kas tiek sadalīti as, eh, eh, sartā krāsā mazāk nekā 8 stundas, eh, zilā krāsā ir vairāk nekā 29 stundas, zaļā krāsā 8 līdz 29 stundas, un tālāk sadalījums pa miljoniem. Šeit ir 99,5%, cūkām, aitām 4,2, dzirgiem 0,12, mājputniem 1216 un lielopiem 4,5 miljoni. When you look on the destination. Runājot par galvenmērķiem. To dzīvnieku daļa, kas tiek pārvadāta uz lopkautuvēm, ir parādīta jūsu priekšā sošajā tabulā, un no kopskaita 4,5 miljoni lielu lopu tikai 0,5 procenti, jeb eh, miljoni, jeb 16 procenti tiek pārvadāti uz lopkautuvēm. Un no tiem tikai 0,21% eh, pārvadājuma ilgums pārsniedz 8 eh, stundas. Lielākā daļa pārvadāto eh, dzīvnieku kategoriju ir cūkas, kā jūs redzat, 29,5 miljoni, uz lopkautuvēm no tā 12,1% un pārsniedz pārvadājumu ilgumu 8 stundas tikai 2,01 miljonus jeb 17%. Tālāk jūs, jūs priekšā ir attiecīgie skaitļi aitām, zirgiem, eh, bet mājputniem atsevišķi izdalītu datu mums nav. Tālāk detalizētāki skaitļi par atsevišķām kategorijām, balstoties uz pagājušā gada datiem, tātad 2011. gada datiem no 4,5 miljoniem. Jūs redzat tās daļas, kas sārtā krāsā iekārtotas, tiek pārvadātas uz lopkautuvēm, pārie pārvadājumi notiek citu iemeslu dēļ. Tiem, kur tiek pārvadāti uz lopkautuvēm, ir mazāk nekā 8 stundu Eh, pārvadājuma ilgums, tas būtu 11,54% jeb 500 tūkstošu vienību, vairāk nekā 8 stundas ir 4,62%. Eh, Tālāk pāriesim pie cūku pārvadājumiem. Eh, Pārvadāto skaits ir lielāks, tomēr jūsu priekšā atkal ir eh, kopskaits eh, eh, procentuāli sadalīts. Ast, Astoņas līdz 29 stundas ir ap 6%, tālāk pāriem pie aitu pārvadājumiem atkal jūsu priekšā ir data. Jūs redzat, ka šajā gadījumā dominē sārtā krāsa grafikā, Un tie dzīvnieki, kas ir pārvadāti mazāk kā astoņas un vairāk nekā astoņas stundu garumā, to skaits ir ļoti tuvs. Nākamais attēls ir zirgu pārvadājums. Zirgu pārvadājums ir mērāms pat miljonos, bet tā, to ir tikai 120 tūkstoši. No tiem pārvadājums lopkautuvēm ir vismazākā daļa nedaudz vairāk nekā 25%, un pārvadām ilgums virs 8 stundām ir dominējoša. Un gala mērķis e, galvenokārt ir Itālija. Kā jau es sacīju? Pastāv lielas atšķirības ne tikai pa kategorijām, bet arī runājot par izcelsmi un galamērķi. Galvenās eh, izcelsmes valstis ir jūsu priekšā un galamērķa valstis. Dzīvnieki tiek galvenokārt pārvadāti no Nīderlandes, Beļģijas, eh, Vācijas un Polijas uz Spāniju, Nīderlandi, Itāliju. Un Šī e, pārvadājumu grupa aizņem, aptver ap 55% no visiem. Tālāk runājot par cūku pārvadājumiem. Lielākais um, vairākums, ap 20 miljonu vienību, jeb 67% nāk no Dānijas un Nīderlandes, galvenais importētājs ir Vācija kura importē ap 50% visu e, iekšējo pārvadājumu Eiropas Savienībā saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju. Šo skaitļu sakarā gribu sacīt, ka tie ir vidējie starp 2005 un 2009 gadu. Par zirgu pārvadājiem runājot, galvenās izcelsmes valstis ir Polija, Francija, Rumānija un Spānija. Uh, kas aptvēra gandrīz vai 70% no eksporta un importētāji, kā jau es sacīju, galvenokārt ir Itāliņa vairāk nekā 50% un Francija ap 30%. Tas ir īs, bet ceru jums noderīgs pārskats par pārvadājumu apjomu un sadalījumu, runājot par dzīvniekiem, kuri tiek, kur pārvadājuma ilgums ir mazāk nekā 8 stundas vai to pārsniedz. Un paldies jums par jūsu uzmanību. Paldies. Direktorkungs, paldies komisijai, un tagad mēs kad mūsu rīcībā ir skaitļi, varam pāriet pie diskusijas pēc būtības un došu vārdu vicepriekšsēdētājiem. Hannes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos priekšsēdētāji pateikties par sniegto informāciju, kur mēs saņemam, kur ir ļoti nozīmīga, jo mēs tādā veidā varam vairāk uzzināt pār procesiem dzīvnieku pārvadājumus. Vēlos arī pateikties Eiropas komisijai par labi sagatavoto informatīvo materiālu Un no mana kā referenta viedokļa. Vēlos sacīt, ka pieturēšos pie diskusijā jau manis iepriekš sacītā. Un ko es um, piedāvāju kā referents, tas vēl aizvien ir spēkā. pastāv zināmas problēmas saistībā ar dzīvnieku pārvadāšanu uz lopkautuvēm. Un mums būtu jāuzstāj uz šādu pārvadājumu ierobežošanu. kas attiecas uz cit pārvadājumiem citiem mērķiem, E, problēmas nav tik asas kā runājot par pārvadājumiem uz lopkautuvēm. Manuprāt, e, tālāk pārvadājumiem tālākos attālumos runājot, tā nav tik plaši izpētēta izplatīta parādība, kur, runājot par transportu virs 20 stundām, bet runājot par pārvadājumiem eh, virs asto, eh, līdz 8 stundām un virs. Š, par šiem jautājumiem mums ir jādomā, un parlaments jau ir nācis klajā ar atzinumu šajā sakarā. Mēs esam pieņēmuši rakstisku deklarāciju pirms kādu laiku. Un es biju nedaudz pārsteigts pār komisāra Dali sacīto iepriekšējā sesijā, kad viņš e, runāja par dzīvnieku pārvadāšanu. Un šajā sakarā, manuprāt, problēma ir nopietna un tā neatiecas tikai uz dzīvnieku pārvadājumiem vien, ir arī citi aspekti, tīri ekonomiska rakstura Un, bet es nevēlos eh, atkārtot to, ko esmu sacījis jau iepriekš, bet tas no manas puses ir viss tāms un kungi. Paldies par uzmanību. Paldies. Januš, un eh, aicinu sākt debates. Man ir pietiekušies divi runātāji. Dēļ Langis kundze un Šmita kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisijai par šo pārspēku pārskatu, bet uzdot jautājumu, vai varētu saņemt vēl vienu detaļu līmeni šo eh, skaitļu sakarā. Es gribētu zināt pār dzīvnieku kategorijām un padalību valstīm sadalot, kā, eh, kā notiek pārvadājumi zem un virs astoņām stundām. Tātad es gribētu vēl vienu detaļu līmeni klāt, tas ir būtiski. Un man sot nākamais jautājums komisijai. Ja mēs pieturamies pie komisāra Dalī loģikas, un iepriekšējais runātājs jau arī pieminēja viņa pagājušās nedēļas uzstāšanos, ja mēs pieturāmies pie viņa loģikas, tad šie skaiti ir pilnīgi nebūtiski, jo viņa prāts likumdošana darbojas labi, un mums ir jākoncentrējas tikai uz uh, Eh, dzīvnieku pārvadājuma eh, nosac apstākļiem un nevis iemesliem, kāpēc eh, tie tiek pārvadāti. Es gribētu no komisijas dzirdēt, protams, mēs varam pieturēties pie esošās likumdošanas, bet tādā gadījumā mums ir jāuzlabo kontroli un tā jānostiprina šī likumdošana, jo ja mēs vēlamies tādu sistēmu, kādu šķiet vēlas dalīkums, kas ir balstīta tikai uz apstākļiem un nevis uz laika ierobežojumiem, tas var darboties tikai tad, ja ir ļoti laba kontrole un laba kontrole un e, noteikuma ieviešana ir būtiski ikvienās dalībvalstīs. E, piemēram, citādi var iznāk atsevišķi pārvadātāji apiet Austriju. Austrija, e, kā viņi zina, ir striktāka kontrola. Vai komisija var mums apsolīt, ka nodrošinās stingrāku kontroli un kā viņi to panāks? jo dalību valstis ir atbildīgas par ieviešanu un kontroli, un vai komisija man nevarētu piekrist, ka ja to nevar garantēt e, par šādu kontroli runājot, tad varbūt vajadzētu atkāpties no esošās sistēmas un domāt par tādu sistēmu, e, ka ir jānosaka laika ierobežojums pārvadājot uz lopkautuvēm. Paldies! Nākošais runātājs Šmīta kungs. President, uh, thank you. I'd, uh, pick... Paldies priekšsēdētājs. Turpināšu. Uh, mūsu referenta teikto, un es uh, pateicos viņam par viņa racionālo pieeju tādam delikātam jautājumam, kas var būt emocionāls. Protams, komisija mums ir sniegusi vairāk skaitļu nekā līdz šim bija mūsu rīcībā, bet galvenais jautājums ir, kādēļ šie dzīvnieki tiek pārvadāti, vai tādēļ, ka trūkst uh, lopkautuvju jaudas vai ekonomiskie modeļi darbojas šādi. Mana grupa iestājas par astoņu stundu ierobežojumu pārvadājumiem. Šeit var būt dažādi argumenti un esmu iesniedzis atbilstoši arī grozījumus, bet man galvenais punkts šajā ziņojumā ir astotais punkts kurā referents saka, ka pašreizējais regulējums nedarbojas. Mums jānoskaidro, kādēļ tas tā ir un eh, vai eh, šie noteikumi netiek īstenoti atsevišķās dalību valstīs, mums ir varbūt arī jāsniedz atbalsts vairāk mazām lopkautuvēm uz vietām, lai varētu dzīvnieks nokaut uz vietas, nevis tie būtu jāpārvadā. Bet varbūt galvenā problēma ir uh, lauksaimniecības modelis, kas nav ilgtspējīgs Mūsu grupa ir iesniegusi vairākus grozījumus arī par transportēšanas laiku un arī par EFSA uh, rekomendācijas izpildi, kas ir uh, apstiprināts uh, šā gada februārī. Un varbūt vajadzētu vienkārši stiprināt arī vietējās lopkautuvus, palielināt to jaudu. Un uh, Tāpat jādomā par higienas noteikumiem, kuri dod uh, vairāk priekšrocību lielajiem uzņēmumiem. Tāpat jādomā par sankciju un sodu naudu sistēmas ieviešanu Eiropā daudz efektīvākā veidā, un tāpat jāstiprina sadarbības starp dalībvalstīm un komisiju, arī uh, aktīvāku informācijas aprit, jo ne visas dalību valstis sniedz uh, atbilstošu informāciju, tāpat jābūt uh, obligātiem rīcības plāniem un atskaita punktiem, kas ir obligāti jāīsteno, lai uh, viss šis īstenošanas mehānisms dalību valstīs būtu atklāts un caurskatāms. Tāpat arī jāveicina labākās prakses uh, uh, izplatīšana, tāpat uh, jāvienādo apmācības kursu standarti. Uh, es domāju, ka šādi ierosinājumi papildinās ziņojumu, padarīs to skaidrāku. Paldies! Luís Poiagnu. Obrigado, eu queria eh, uh falar em nome do meu próprio grupo político e da nossa relatora. Gribēju izteikties. Kātenbaks kundze vārdā referentes, kura nav klātesoša un kura lūdza darīt zināmas savus novērojumus. Šeit ir runa par to, ka vispirms uh, Vēlos pateikties kolēģiem par paveikto darbu referentam un par to, kā viņš dalījās savās pārdomās pirms sagatavoja tekstu un gribu vērst jūs uzmanību uz atsevišķiem aspektiem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, kuru sakarā vēlos iesniegt grozījumus. Daži jau, dažus jau pieminēja kolēģis Smits, tomēr gribu par tiem runāt. Kalenbaks kundze ir nobažījusies par to, ka atsevišķi dzīvnieki tiek pārvadāti no vienas valsts uz citu, lai e, galamērķa valstī varētu saņemt izcelsmes norādi. Un es domāju, ka šo aspektu vajadzētu labāk saprast un izvairīties e, no tā, ka šis, šī parādība e, kļūst pārāk plaša citos punktos var piekrist referentam, ka jāpatur mazo lopkautuvju tīkls, jo ir jāņem vērā higienas drošības eh, jautājumi, bet ne, at, daudzas lopkautuves ir tikušas slēgtas un pārvadājumi kļuvuši līdz ar to ilgākiem par šiem pašiem jautājumiem runājot. Ref, manuprāt, referenta pieeja ir ļoti līdzsvarota tad, kad viņš runā par pārvadājumiem, pārvadājumu laiku. Un arī tiek pieprasīti izņēmumi, ņemot vērā atsevišķus geogrāfiskas īpatnības, piemēram, attiecībā uz manu valsti, Portugāli, kur dažkārt ir jā, vēro ļoti tālu attālumi, un katrā ziņā esmu gandarīts, ka šādi izņēmumi ir pieminēti no referenta puses. Vēl viens jautājums attiecas uz datiem, uz harmonizētiem datiem, šo datu pieejamību, kā arī esošo noteikumu harmonizāciju, jo, kā jau tika sacīts iepriekš, Eh, pastāv atkarībā no dalībvalstīm atsevišķi standarti, lai gan mēs vēlamies kopienas politiku, un ja mēs tādu vēlamies, tad ir jābūt maksimāli lielai harmonizācijai. Lūk, bet kopumā vēlos sacīt, ka esam gandrīt par paveikto darbu un esam gatavi iesniegt grozījumus, kas mūsuprāt dos iespēju uzlabot tekstu, un esam arī gatavi uh, pozitīvi skatīt citu kolēģu grozījumus, kuri aizstāvētu tos pašus mērķus, ko mēs. Paldies, Loišs, Agņokums. Thank, thank, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es atkārtošu pāris lietas, kas jau ir izskanējušas, bet tās ir pārāk svarīgas. Manu, manuprāt, pieeja, kas ir izraudzīta, ir absolūti nepareiza. Uh, rodas tāds iespējas, ka Eiropas parlaments tad, ja tas pieņems lēmumu ierobežot pārvadājuma ilgumu, tad uzreiz mēs panāksim ievērojam dzīvnieku labturības uzlabojumu, bet tā tas absolūti nav. Es pastāstīšu kādu stāstu par zemnieku, kuram pazuda kāds lops, un viņš domāja, kas, ka šis dzīvnieks ir nozagts, bet pēc tam, pēc mēneša šis dzīvnieks atradās, viņš bija iesprūdis starp uh, mietiem uh, sētā un uh, viņu varēja izglābt un izārstēt veterinārs. Uh, ir visādi tādi fizioloģiski procesi, kas ir dzīvniekiem, viņi e, uh, <laughs> izvada procesi, viņi ir jādzirda, ir uh, Uh, dažādas uh, da, pār, pārblīvētība šajos uh, furgonos un ne jau vienmēr var pārbaudīt, kas notiek kravas mašīnās. Var pārbaudīt uz tirgus, kā tiek ievarot šīs prasības, bet nevienmēr pārvadāšanas laikā. Ir arī brīvprātīgā, brīvprātīga organizācijas uh, RSPCA, piemēram, apvienotā karalistē, kas nodarbojas ar kontrols pasākumiem. Un, piemēram, kāds uh, lauksaimnieks uh, nesen izdarīja pašnāvību, jo viņu apsūdzēja par uh, cietsirdīgu izturēšanos pret cūkām. Un uh, Eh, dažkārt sabiedrības neiecietīgā attieksme ir daudz efektīvāka nekā kādas likumdošanā noteiktas sankcijas. Un, piemēram, eh, Spānijā ir valsts, kurā pastāv vēršu cīņas, un Spānijas 54 deputātiem būs tiesības balsot šajā parlamentā par dzīvnieku labturības prasībām. Uh, Patiesībā mums nevajag vairāk uh, stingrāku likumu, bet gan ir labāk jāizteno spēkā esošie likumi. Paldies! Viceprezidente Polson, poi Brita Reimers. Sanskundze, lūdzu. Rūdfārande, ok. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es arī vēlētos pateikties Vojčakovska kungam par lieliski un sagatavoto un līdzsvaroto rezolūciju. Mums būtu nepieciešams koncentrēties uh, uz atsevišķiem punktiem šajā dokumentā. Tātad pirmkārt jau šīm astoņām stundām. Tātad varbūt tas būtu šobrīd tā ļoti aktuāli runāt tieši par šīm astoņām stundām, bet tas ir pārāk vienpusēji. Nu, tā nav pilnībā visa patiesība. Mums ir jāpastiprina kontrolas pasākumi vispārējie kontrolas pasākumi un īstenošana. Tur ir lielākā daļa no trūkumiem. Un ir kāds piemērs, kas varbūt izklausās eh, pabriesmīgi, bet pēdējais skandāls bija par dzīvnieku pārvadājumu no Austrum Eiropas uz Turciju kur četras asociācijas dzīvnieku aizsardzības eh, sekoja cieši šim eh, pārvadājumam. Um, pārvadāšanas um, apstākļi bija vienkārši šausmīgi. Trešdaļa no pārvadājumiem uh, tiek veikti atbilstoši noteikumiem, tikai viena trešdaļa. Un, un, un daudzi teiktu, ka varbūt tas ir progress, ka 30% ir uh, jau ieviesuši noteikumus, bet tā uh, mēs sakot vienkārši ignorējam to, ka tās atlikušās divas trešdaļas nav šos noteikumus ievērojuši. Un tā kā tas noteikti parāda, ka vēl ir nepieciešams eh, paveikt zinām darbu šajā jomā. Mums ir nepieciešama arvien vairāk eh, nodrošināt īstenošanu. Eh, GPS sistēma, ar kur ir iespējams uzraudzīt pārvadājumus, ir jābūt spējīgiem pārbaudīt jebkurā dienā situāciju vienotajā tirgu Ja runā ir par īpaši tālu pārvadāšanu, tad jautājums ir, kāpēc tad eh, šīs eh, lopkautos atrodas tik tālu? Daudzās valstīs mēs redzam, ka mazās un vidēji lielās lopkautūs tiek slēgts, tās paliek arvien mazāks skaitā, un šī pārēja zināmā mērā ierobežo lauksaimnieku brīvību, rīcības brīvību jo lielākai daļai lauksaimnieki bija tikai vienai lopkautuvei tūmā. Un tas ierobežo viņu konkurētspēju un arī rada problēmas viņu darbības rentabilitātei. Tā kā kopīgās diskusijās eh, par programmām attiecībā uz lauka attīstību un eh, lauka apgabaliem kopumā mums būtu jānodrošina tas, ka mēs aizsargājam šīs mazās lopkautuvas. Un katrā ziņā mums kā komiteja vajadzētu sagatavot pašu iniciatīvas ziņojumu attiecībā uz to, kāpēc lēnām izzūd šīs mazās lopkautuvas, kā mums izveidot tādu sistēmu, kas ļautu vai vismaz palīdzētu šīm eh, mazajām lopkautuvēm izdzīvot. Tas noteikti būtu arī pašu dzīvnieku interesēs, viņu pārvadāšanas, eh, apstākļu uzlabošanas interesēs, bet tas nest arī savu ieguldījumu lauka at, eh, at, apgabala attīstībā. Šeit nav runa tikai par higiēnas jautājumiem. Higiēnas noteikumi jau pēc būtības nav tā problēma, bet gan maksājums sistēmas, uh, Tāpat arī kā tiek apmaksāts šīs eh, kontrols, kuras ir un inspekcijas, kas priekš mazām lopkautuvēm ir ļoti lieli izdevumi, ja tiek pārēķināts uz kilogramiem gaļas. Bet eh, ļaujiet man uzsvērt eh, to, ka kopumā šis ziņojums ir ļoti labs, kā pirmais solis, kā sākums. Referents ir paveicis lielisku darbu, jums ir izdevies līdzsvarot šo sakarsēto debatu. Tā kā tas ir ļoti noderīgi. Paldies, Paulsens kundze. Tālāk, Brita. Jā, liels paldies, Reimers. Tātad liels paldies par eh, š, eh, doto vārdu. Šeit, kā jau sacīts, runa nav tikai un vienīgi par uh, laika ierobežojumiem. Kā mēs redzējām, uh, kā mēs redzējām arī no komisijas prezentācijas, šeit nav runa tikai un vienīgi par uh, pārvadājumiem kaušanas nolūkā, šeit būtu arī audzēšanas nolūkā. Tā kā nevajadzētu koncentrēties tik daudz uz šīm astoņām stundām, tas tāds ļoti visaptverošs pie, pieejams ir. Tad jau varbūt mēs uh, darām tā arī citās jomās. Nē, citās jomās mēs tā nedaram. Mēs paskatāmies, kā, kāda īsti ir situācija. Arī šeit jāsaprot, ka ir šeit ļoti atšķirīga situācija. Ir dalība valstis, kurās šie uzņēmumi ir ļoti tālu viens no otra, lielāku uzņēmumu, mazāku uzņēmumu. Un redzot attiecībā uz mājputniem un uh, cūkām lielākā daļa pārvadājumu aizņem mazāk par 8 stundām. Tas lielā mērā saistīts arī to, ka tieši šai mm, dzīvnieku kategorijās ir kautuves eh, ar lielāku jaudu, un arī eh, pārvadājumi ir iespējami ar pārvadājot lielāku dzīvnieku skaitu. Un e, ja mēs skaitam laiku no brīda, kad pirmais dzīvnieks e, spēr savu soli e, transporta līdzeklī, nu tur ir liela atšķirība, cik stundas ir vajadzīgs, lai pielādētu pilnu transporta līdzeklu, piemēram, ar, ar lielopiem vai ar vistām. Tālāk ir jāpaskatās, kāda kāda, kas tie par reģioniem ir, kur ir eh, šīs šī lielie pārvadājumi. Un, ja mēs ieviešam tikai un vienīgi regulējumu pa stundām, tad uh, izmaksas tiek pacelts uh, vienkārši fantastiskā augstumā. Tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī būs nepieciešams apturēt transporta līdzekli, izlādēt, uh, izkraut dzīvnieks, lai nepārsniegt atļauto laiku. Un tad tie būs jāuzglabā tur kādu brīdi. Un tad, eh, protams, tur būtu jāņem vērā arī citi riski, piemēram, infekcijas laiks un, un tā tālāk. Varbūt būtu svarīgāk koncentrēties uz pārvadājumu kvalitātu un apstākļiem. Līdz, līdzīgi kā mums, ja mēs eh, labā vilcienā, ICE tipu vilcienā varam ilgas stundas pavadīt, Tā kā mums ir jāpaskatās šī situācija, kas tur īsti ir. Mēs nevaram tikai un vienīgi akli pēc stundu skaita kaut ko lēmt. Mums ir jāņem vērā daudz vairāk faktori nekā tikai un vienīgi laiks. Tāpat mums arī jāskatās, ir, kādas ir iespējas piedāvāt izvēli lauksaimniekiem attiecībā uz lopkautuvēm. Jā, daudzas mazas lopkautuvas ir apturējušas savu darbību Viņam ir radušās problēmas ar kontrolēm, bet arī citu veidu problēmas, piemēram, darba spēks, kur, protams, ka ir pa pagrūti piesaistīt augstas kvalitātes e, strādnieku, profesionāls, ja noslogojums lopkautuvē ir zems. Un lauksaimniekam e, piekļuve tirgum ir ierobežota, ja viņam ir pieejama tikai un vienīgi viena lopkautuva. Un uh, mēs uh, arī savās diskusijās par lauksaimniecības politikas reformu esam bieži vien par to izteikušies. Mums ir jāņem vērā šī faktori. Tāpat mums jābūt piesardzīgiem, lai mēs uh, nesalīdzinātu šeit divas nesalīdzināmas lietas. Mēs šeit īsti varbūt eh, nediskutējam par citiem jautājumiem, kas neiebil, neietilps mūsu kompetencē, bet runājot ar lobētājiem, mums arī ir jāspēj pierādīt, eh, kāda ir situācija, mums jāskarās, kur ir lauksaimniecības joma, kur varbūt ir kaut kādas privātās sfēras. Katrā ziņā mums šie jautājumi vēl ļoti eh, intensīvi jāapspriež. Mums katrā ziņā, manuprāt, ir jāpievērš daudz lielāka uzmanība kvalitātei, pārvadāšanas apstākļiem, kontrolēm. Un izskatās, ka mēs turpinot mēģinājums regulēt, arvien vairāk saredzam dažādas problēmas. Paldies, tālāk eh, Gērlings kundze. Lūdzu. Paldies. Es eh, neminēšu visu argumentus attiecībā uz īstenošanu Es zinu, ka komisija un arī pats komisārs pirms pāris dienām atbildot uz jautājumiem, kur viņi īsti nevar neko daudz ietekmēt, nu tā viņa atbild bija tāda, kāda bija. Tiešām ir iespējams arī kaut ko panākt. Varbūt, ka jautājums viņiem neradīja tik daudz problēmas, kā tas rad šobrīd. Es vēlos konkrēti pieminēt attiecībā uz uh, saviem grozījumiem, kur ir eh, uzskata, ka ir nepieciešams ierobežot pārvadāšanas eh, laiks, ir tīpaši attiecībā uz zirgiem. Un es atvainojos, ka atkal koncentrējos tieši uz šo kategoriju. Bet eh, es teiktu, ka EFSA ir veikusi pietiekami detalizētas pārbaudas par šo situāciju un Granda 2010. gada pētījums, 2010. gada Marlin un 2011. gada pētījumi. Ves veselu virkni dažādi pētījumi, kas eh, pierāda, ka pārvadājumu zirgiem ir eh, jānosaka ļoti specifiski, nošķirot no citām dzīvnieku kategorijām sugām. Līdz ar to mēs uzskatām, ka mēs uzskatām, ir, ir absolūti nepieciešams eh, noteikti stingri ierobežotu pārvadājumu laiku, tad, kad eh, eh, zirgi tiek pārvadāti, jo principā zirgu transportēšana kaušanai tas vien jau ir skandāls Eiropas mērogām. Viņi tiek transportēti bieži vien no Ukrainas, Krievijas uz Eiropas Savienības dalību valstīm un tad pārkrauti un tālāk eh, transportēti Eiropas Savienības iekšienē. Vieglākais veids, kā apturēt šādu situāciju, eh, ir noteikti ir ierobežots. Eh, tā kā nākamreiz, kad ēdīsiet šo no šiem dzīvnieku gaļu gatavots ēdiens, tad padomājiet, cik tālu šiem dzīvniekiem bija jāceļo līdz to kaušanai un Un katrā ziņā tas eh, var ietekmēt lauksainiecību arī plašākā mērogā. Ashworth, uh, Chairman, thank you very much. Uh, Ashworth kungs, paldies priekšsarētāji. Es domāju, ka uh, visi mēs šeit vēlamies, uh, lai dzīvniekiem pārvadāšanas laikā tik nodrošināt labāki labturības principi. Un astoņas stundas pārvadājumam ir, te varētu teikt, tāds neas instruments, ar kur netiks sasniegts mērķis uzlabot labturību. Un katrā ziņā es, es jau teiktu, ka apstākļi dažkārt ir tik slikti, ka pat viena stunda ir par garu. Bet ja šie pārvadāšanas apstākļi ir eh, augstā līmenī un atbilst visiem standartiem, un dzīvniekiem ir jāceļo piemēram 10 stundas, tad tas rada daudz mazāk stresu nekā, teiksim, nekā īsāks ceļojums, piemēram, divas stundas neatbilstošos apstākļos. Līdz ar to es teiktu, ka astoņas stundas kā vienīgais noteikums īsti nebūs efektīvs. Jā, ir skaidrs, kāda ir šie nosacījumi kāda ir mērķa, ar kuriem tiek pārvadāti dzīvnieki. Lielie tirgotāji izvirza prasības, kas eh, liek mums saprast, ka viņi vēlas turpināt kontrolēt eh, lopkautūs. Un tāpēc bieži ir nepieciešama šāda gara pārvadājuma, jo apvienotā karalistē, piemēram, izmanto vienu vai divus šādus eh, lielu apjomu lopkautos un visdrīzāk eh, ieviešot eh, papildus eh, lopkautus, nu, nezinu, vai tas uzlabos kaut ko dzīvnieku labturībā. Katrā ziņā mums nav nepieciešami jauni noteikumi, bet mums ir nepieciešams visās 27 dalību valstīs pilnībā īstenot jau pieņemtos tiesību aktus. Paldies! Labi, paldies visiem, kuri izteicās. Arī es no savas puses, kā priekšsarētājs, vēlos pateikties Vojčakovska kungam par viņu sagatavoto ziņojumu. Un katrā ziņā ir e, jānodala dzīvnieki, kas tiek pārvadāti kaušanai, no tiem dzīvniekiem, kur tie ir pārvadāti, piemēram, nobarošanai vai citiem mērķiem. Paldies, un jums noslēgumā vārds pašam. Jā, paldies, priekšsarētāji. Devītajā punktā mēs arī skaidri ziņojumā veicam šo nodalījumu. Un šie ierobežojumi ir par kaujamiem dzīvniekiem. Katrā ziņā, dāmas un kungi, paldies par jūsu komentāriem. Es uzmanīgi tajos ieklausījos, gaidīšu arī jūsu grozījumus. Es domāju, ka mums eh, lielākoties uh, nav īpaši liela domstarpība Es vēlētos norādīt tikai uz vienu problēmu, ko Smita kungs pieminēja. Viņš ir skaidrāk, vismaz to izteica. Runa ir par konkrētu ekonomisko modeli, un tas nav vairs tikai e, diskusijas ietveros par pārvadāšanu. Bet mēs šeit runājam par regulu, kas, e, principā, nosaka, kā veids šo pārvadāšanu Un šim ekonomiskajam modelim pašam par sevi jau būtu jābūt eh, labvēlīgākam pret lauksaimnieku. Un, jo šobrīd ekonomika virzās uz koncentrētu ražošanu. Tātad koncentrējoties eh, milzīgās eh, ražotnēs, milzīgās lopkautuvēs, uz kurām dzīvnieki tiek transportēti milzīgos attālumos, un vispārējiem ekonomiskajiem līdzsvaram nepieciešamās mazās lopkautos, nespējot konkurēt ar lielajām lēnām izzūd, radot problēmas arī pašiem lauksaimniekiem. Un līdz ar to liels eh, uzņēmumu grupas, var teikt, diktē savus noteikumus lauksaimniekiem. Viņiem nav bieži vien izvēles, kam pārdot tālāk savus dzīvniekus. Eh, Priekšsarētāji, ja būtu iespējams, es vēlētos palūgt iespēju noskaidrot, eh, cik šobrīd mums ir šādu mazo lopkautu, kāds ir konkrētas eh, skaits. Varbūt šādi dati mums būtu pieejami un katrā ziņā būtu ļoti Eh, interesanti eh, iepazīties ar tiem. Manā valstī, Polijā, problēma ar šo mazo lopkautuvu izzušanu, eh, nu, tas bija ļoti īs, īsā termiņā. Burtiski Ehm, īsā brīdī vienkārši tika konstatēts, ka augsto standartu izpildīt ir pagrūti un daudzas lop, mazās lopkautas izzud. Varbūt tad pirms mēs pieņemam galējo lēmumu, mēs varētu lūgt Eiropas komisiju sniegt mums šādus datus. Cik šobrīd ir lopkautu un kāds ir bijis šīs lopkautu skaita izmaiņas eh, gadu laikā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Atgādinu visiem kolēģiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 30. maijas pulksten 12. Paldies un pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Vai varbūt eh, komisija gribēja reaģēt? Jūs jau izteicāties. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Jā, tik tiešām izskanēja konkrēts jautājums komisija. Nē, labi, jūs to, eh, par to vienosities paši. Lau, bet tagad nākamais punkts. Ceturtais - lauksaimniecības produktu tirgu kopīgā organizācija. Šī ir trešā viedokļa apmaiņa. Varbūt mēs mazāk Eh, uzmanīgi izturējamies pret šo eh, KP reformas punktu, un tāpēc es eh, došu bezkavēšanās vārdu Mišēlam, kurš varēs uzsākt debatas tādējādi. Paldies, priekšsēdētāji! Ziņojums par TKO teikšu, ko domāju, jo Grūti bija interesēt nosākumu cilvēkus, bet nu jau pāris dienas redzu, ka notiek kaislīgas un aizraujošas, bet varbūt ne tikai uh, sakarsētas diskusijas. Taču šis dokuments ir nopietnas juristu darba augus, kuriem es gribu pateikties tieši tāpat kā līdzstrādniekiem, asistentiem un lauksainiecības komitejas sekretariāta Helēnai. Gribu visvienkāršākajā veidā lietas izklāstīt norādot, ka vēlos savā ziņojumā iestrādāt trīs paketes, trīs dosie, kas vai nu ir nesen atikuši apstiprināti, vai e, notiek triloga, e, kas viņu sakarā, kur parlamentam ir skaidra nostāja. Piena paketi piedāvāju šajā dokumentā, tāpat piedāvāju iestrādāt um, tos jautājumus, um, ar kuriem strādā kolēģi Garcija Pēresa par um, komercializācijas normām un piedāvāju ziņojumā iestrādāt to, kas uh, pašreiz tiek skatīts trilogā un ko va vada kolēģis Dorfmans. Domāju, ka šīs trīs daļas, kas um, pirms dažām nedēļām tika liktas uz balsojumu lauksaimniecības komiteja, eh, varētu novērst pārāk daudz grozījumu, jo mēs esam izteikušies par šiem tekstiem ar lielu vairākumu, bet parlamentāra um, tiesība princips ir tiesības. Ir, eh, ir, piedāvāt grozījumus. Es pats balstos uz principu, pat ja varbūt kāds vēlētos atgriezties pagātnē, tomēr eh, nav ne, kāda iemesla atgriezties pie e, nopietnu valsts intervenču, pie nopietnā valsts intervencēm tirgū. Tāpat arī, kolēģi, lūdzu ņemt vērā principu, ka mēs pārceļam uh, uz lauksaimnieku pleciem organizēšanās jautājumus, lai nodrošinātu uh, um, šo tirgus organizāciju un ir jāstiprina ražotāju organizācijām piešķirtās pilnvaras, piešķir, nozarēm piešķirtās pilnvaras un arī jāpaskaidro konkurences tiesības vairāk. Aicinu piemērot 42. Lisabonas līguma pantu, kurš mums dod iespēju atkāpties no 101. panta pirmās rindkopas par konkurences tiesībām e, tajos gadījumos, kas ir uzskaitīti priekšlikumā. Lauksaimnieki un nozars pārstāvji, lai varētu e, skaidri izprast iespējamos ceļus, jo šodien izskan iniciatīvas, e, kas ļoti dažādos veidos, dažādās valstīs tiek nobremzētas no konkurences lēmējiestāžu puses. Piebildīšu, ka dažādās valstīs ir atšķirīga likumdošana. Ir jāpiešķir ja katrai valstī zinām piemērošanas brīvību. Piemēram, atzīmēju, ka Vācijas tiesu prakse praktiski konstitūcija E, nedod iespēju pastā, veidot tādas organizācijas, kā tās pastāv Itālijā. Tā tad ir jārespektē šīs atšķirības pa valstīm. Un, beidzot, es gribētu runāt par trim, e, četrām e, ražošanas Eh, grupām, kas ir arī skatītas, taiskaitā mūsu kolēģa Alberta Desa ziņojumā pagājušajā gadā. Tas attiektos uz cukuru, kur es gribu, gribētu līdz 2020. gadam piemērot kvotu sistēmas un papildu pasākums, kas atkarībā no tirgus attīstības dot iespēju cukuru tirgu atkal ieviest eh, cukuru ārpus kvotām un cukuru kvotu ietvaros paredz, ka 2018. gadā komisija varētu nākt klajā ar rīkiem, kas varētu, e, e varētu būt izmai, izmantojami pēc 2020. gada un nevis pirms 2020. gada tālāk par vīnu un stādījumiem. Saskaņā ar mūsu nostāju aicinu ieviest esošo tekstu ar datumu pretēji iepriekš sacītajam, jo Eiropas tiesas prakse norāda, ka iepriekšējā spriedumā ir e, bijis pieņemts šāds teksts. Es piedāvāju 2030. E, gadu, bet, ja vēlaties vēlāku e, gadu, tad var to arī piedāvāt. Precizēju, ka šīs daļas ieviešana dod iespējas ne kompromisu grozījums, lai varētu atkal iestrādāt eh, augstlīmeņa grupas eh, darba rezultātus, un ja šīs grupas eh, darba secinājumi un ar nožēlu pauž, ka parlaments nepiedalās šajā darba grupā, bet tikai parlamenta līdzstrādnieki un nebūs de, de, eh, deputāti, un šeit būtu runa par grupas e, darba secinājumiem. Tālāk par pienu. Visbeidzot runājot, mēs visi esam pauduši nožēlu, ka nav pilnīgi risinājumu šajā gadījumā. Šeit arī mēs lasām pār pirms dažām nedēļām pieņemtās sistēmas neefektivitāti. Gribu norādīt, ka pirms dažām nedēļām pieņemtā sistēma stāsies spēkā tikai 1. septembrī. Un tāpēc ir dīvaini jau komentāri, ka sistēma nedarbojas. Tomēr piedāvāju krīzes laikā ieviest pasākumu, kas dotu iespēju atbalstīt ražotājus, kuri ir brīvprātīgi samazinājuši ražošanas un sankcionētu lielos ražotājus, kuri grib gūt labumu un strauji palielināt savu ražošanu. Lūk, tie ir. Lūk, tie būtu mani piedāvātie punkti, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Tāpat arī gribētu pateikties ēnu referentiem ar. Uh, kuriem man notika daudzas sarunas, un divas uh, sanāksmes notikušas ir līdz šai dienai. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Mišel! Un pāriesim pie debatēm. Inasio lūdzu. Paldies! Gribēju pateikties Dantēna kungam par paveikto darbu, kā arī pēdējo nedēļu koordinācijas darbam, kas, kas notika ar dažādajiem politiskajām grupām, lai varētu nonākt pie kopīgiem vienošanās punktiem. Un, lai turpinātu šai, eh, pieturēties pie šīs pašas eh, kārtības, gribu pirmkārt sacīt, kopumā lielā mērā atbalstu tos jautājumus, uz kuriem atsaucās eh, kolēģis attiecībā uz kvalitātes paketi, gribētu paskaidrot vai sniegt vairāk informācijas komitejai. Un, kā jūs zināt, mēs vēl aizvien turpinām debates ar padomu attiecībā uz kvalitātes schēmām, bet runājot par komercializācijas standārtiem, runājot, būtu jāsagaida brīdis eh, šajā procesā, kad lauksaimniecības komiteja pieņemtu eh, lēmumu nodalīt abus ziņojumus e, - kvalitātes schēmas un komercializācijas normas, lai varētu īstenot e, un paveikt to darbu, kas attiecas uz e, komercializācijas normām un <clears throat> darbu, pie kur strādā Dantēnkungs. Runājot par konkurences normām vispārīgajās debatēs par lauksaimniecības politiku pastāv vienošanās no ražotāju puses kas attiecas uz tiešajiem maksājumiem un lauku attīstību, kas ir būtiski, lai varētu garantēt lau, nozares lau, nākotni, bet mēs spējam īstenot instrumentus, kas palīdz īstenot taisnīgas cenas un pretoties lauksaimniecības eh, produktu cenu nestabilitātei. Mums tas ir jāspēj garantēt. Tāpēc visi instrumenti, visas normas, eh, ko mēs varam iestrādāt te, vienot TKO ietvaros, paskaidrot, izskaidrot eh, konkurences normas, eh, norādīja to, ka tiek stiprinātas ražotāju organizāciju lomas un izcelta paša ražotāju loma eh, visā piegādes ķēdē ir ārkārtīgi būtiskas un to ir būtiski norādīt. Šajā sakarā mēs strādāsim pie tā, kādi varētu būt šie instrumenti, tajā pašā laikā uzstājot uz konkurences normām un lai uh, varētu ņemt vērā interpretācijas atšķirības dalību valstīs. Un visbeidzot, atbalstu Dantēna kunga priekšlikumu attiecībā uz e, cukuru un stādījumu platībām. Abos gadījumos ir nepieciešams garantēt šo e, pielāgošanās procesu konkurētspējai un ir svarīgi atstāt spēkā kvotas līdz 2020. gadam un paturēt eh, vienoglu aizstādījumu tiesības. Kopumā uzskatām un apsveicam Dantēna kunga paveikto darbu. Un ceru, ka mēs varēsim paveikt tādu darbu, ar kur palīdzību mēs varēsim atrisināt esošās problēmas. Paldies! Paldies, ir Žačē! Tik tiešām, lai atgrieztos pie kvalitātes paketes, būtu piemēroti, kā sacīja, referenti diferenciēt eh, standartus un kvalitāti. Jo šeit jau jautājumi ir, kas ir daļēji iestrādāts TKO, un tik tiešām es ceru, ka padomei būs saruna mandāts, kurš vēl pagaidām nav gatavs, un ja tas netiek panākts, tad. var, mēs varētu atgriezties pie tām normām, kas e, ir šajā paketē, un tos iestrādāt e, Dantēna kungs ziņojumā. Bet Tarabela kungs tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. E, esmu strādājis ar Dantēnu kungu pie piena jautājumu, var tikai piekrist viņa principam, ka mēs vairāk uh, pilnvaru nodosim uh, sektoriem, jo šobrīd mēs uh, cenšamies visu, ko noteikt, bet, uh, protams, svarīgs pirmais uh, princips ir uh, lielāks pilnvaras nozarē, tālāk ir jābalstās uz Lisabonas līguma 42. pāntu attiecībā uz uh, konkurenci jāizdara atkāpes. Tagad par piena nozari pēc uh, koplēmumu starp parlamentu un padomi mēs konstatējam, ka pirmie, kas cenšas pārkāpt šo sistēmu, ir, protams, lielie pārstrādes uzņēmumi un viņi pat mudina ražotājus ne pieteikties šai sistēmai. Tātad galvenie, uh, kas uh, negrib spēlēt pēc noteikumiem, ir šie lielie uzņēmumi. Un tādēļ, protams, es zinu, ka daži teiks, ka tā ir birokrātiska pieeja, bet tomēr vajadzētu veidot uh, tādas valsts institūcijas, kas veiktu tirgus uzraudzību šajā nozarē. Tālāk par cukuru un vīnu. Es uh, atbalstu Dantēna ierosinājumu saglabāt kvotas cukurnozarē līdz 2020. gadām, tālāk par pienu līdz 2030. Uh, izcili to vajadzētu aprēķināt. Varbūt, ka lielākā daļa no mums, mums vairs nebūs uh, dzīvi, tad, kad šī jaunā sistēma parādīsies. Uh, jā, par pienu jau es runāju ļoti skaidri. Uh, pēc eh, balsojuma situācija ir mainījusies, un lielie uzņēmumi Francijā un citviet ir aicinājuši lauksaimniekus neiesaistīties šai sistēmā. Ir izveidojušies tādi lieli uh, pārstrādes uzņēmumu oligopoli, un uh, Uh, iespējams, ka šāda problēma parādīsies arī citās nozarēs, un tādēļ ir jāpanāk, lai mūsu kopīgi pieņemtie noteikumi tiktu ieviesti dzīvē. Paldies! Paldies, Mark! Roberts Des! Jā, finan dank! Jā, paldies priekšsēdētājiem! Arī es vēlos savas politiskās grupas vārdā pateikties Dantēna kungam par šo grūto un sarežģīto darbu, ko viņš ir paveicis. Arī no juridiskā viedokļa šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka lielākā daļa kolēģu šeit būs viensprāts ar mani. Lauksaimniecība nevar strādāt pašreizējos apstākļos arī turpmāk. Šī sistēma nedarbojas. Bet tāpat laikā es domāju, ka mēs jau esam pārliecinājušies pēc situācijas finanšu tirgos, ka arī absolūti brīvs tirgus eh, tomēr nedarbojas. Tā kā zinām, kārtība tirgu ir nepieciešama. Tuvākajās nedēļās eh, mēs eh, no nu, mums sagaidīs to, ka mēs veiksim nepieciešamo progresu, Mm, aptuveni ar 90% eh, pārākumu mēs solēk lēmām par 2020. gadu attiecībā uz cukuru. Un eh, mm, pagarinājām, prasījām arī par vīnu un eh, stādījumiem. Un tad to visu mēs arī nolēmām ar pietiekam balsu pārsvaru. Tas bija tāds pirmais solis, un tam ir jāsako nākamajam. Tad, kā mēs zinām, sāk, pirmajā solī mēs e, aptvērām šo posmu starp e, ražotāju un pārstrādātāju, bet lielākās problēmas es saskatu nākamajā solī no pārstrādātāja līdz izplatītājiem. Un tīpaši Vācijā tas ir ļoti aktuāli, un pirmajā e, piensaimniecības paketē mēs to arī nespējām atrisināt vēl. Uh, šis milzīgais eh, cēnu spiediena politikas piegājiens, no nu, ar to kaut kas ir jādara. Vēl viens temats, ko mēs te ar priekšsarētāju arī esam runājuši iepriekš, un eh, palasot visu, ko komisija te ierosina, nu tad eh, nezinu, mums ir ļoti piesardzīgiem jābūt Eh, ka lai parlaments paliktu vadošajās lomās, jo mums kā parlamentam arī ir jāpievērš īpaša uzmanība, lai tad, kad mēs uzņemamies atbildību, lai mēs arī attaisnot šo uzticību. Nevis nonākt situācijā, kad mēs kā parlaments neko vairs nevaram ietekmēt. Kopē, kopīgi tirgus organizācija Es tikko kā lasīju, ka privātajie apjomi ir ļoti apjomīgi Eiropā. Mums ir jānodrošina, lai šīs sistēmas darbotos labi un efektīvi, un redzam, ka piedsaimniecības jomā pārāk lēna notiek šī reakcija. Un pie KTO principiem uh, tieši tirgus pasākumu finansēšana līdz šim ir bijusi e, problemātiski. Mēs, diemžēl, nevaram novirzīt e, krīzes laikā lielākas summas, jo būtu nepieciešami vairāki miljārdi. Un tad Es domāju, ka runājot par to, ka ir vēl papildus miljārdi nepieciešami šai nozarei, es domāju, ka citu nozaru pārstāvi būtu saš, sašutuši par šādu situāciju. Nu, mums jādara, kas ir iespējams. Un kopu, kopsavilkumā tad var sacīt, ka tieši KTO pasākumiem ir jāpievērš īpašu uzmanību. Šie ir pasākumi. Uh, Eh, kur nākotnē lielā mērā ietekmēs to, cik labi darbojās šī sistēma kopumā, un es ceru un arī novēlu, lai mēs varētu kopā ar referentu tad eh, attaisnot atbildību, kas mums ir uzticēta. Paldies! Grazie, Albert, grazie, David. Liels paldies, Albert! Paldies, ka pievērsāties vienam no sarežģītākajiem jautājumiem, kas skar visus šos dosjē, arī pirmo un otro pīlāru, proti tā ir saskaņošana ar Lisabonas līgumu. Mums eh, polijas prezidentūras laikā neizdevās panākt vienošanos, mēs vēl pie tā strādājam. Uh, Un viens no samilzušākiem jautājumiem ir finansējums, un šeit nav panākt vienošanās. Liels paldies, tagad vārds Giovanni. Jā, paldies. Es arī vēlētos pateikties Mišelam Dantānam par lieliski paveikto darbu. Vēlētos uzsvērt vienu aspektu, kas ir kopīgs, runājot par KLP finansējumu. Kā jau kolēģis norādīja, mēs e, runājām par saskaņošanas regulāru, par automātiskām e, apropriācijām. Ja mēs runājam par saskaņošanu, Tad ir valstis, kuras nav šai procesā tā iesaistīts, jo tām ir ar vietējās lauku attīstības sistēmas, un tām būtu jāatsaista maksājumi arī nacionālā līmenī un jāizvērtē, kā tas ietekmēs lauku attīstības programmas. Tātad šeit uh, ir uh, runa par saikni ar horizontālo regulējumu. Es gribēju jautāt Mišelam Dantānam, vai viņš tāpat kā es uzskata, ka vispirms ir jāievieš tas, kas jau ir nolēmts attiecībā uz selekcijas regulē, regulu. Ir jau nacionālā līmeņa iniciatīvas ir, tiek veikti vietējie pasākumi un ir valstis, kur ir uh, nacionālā līmenī lauksaimniecības pārvaldības sistēmas izveidotas un, un citos, citās valstīs viss balstās uz reģionu pleciem. Paldies! Jā, paldies. Vēlos pateikties eh, Dantēna kungam par ļoti konstruktīvo sadarbību. Viņš ļoti labi iesaistīja mūsu šī dokumenta sastādīšanā, un viņš jau no paša sākuma ļoti skaidri sacīja, ka pagātne ir pagātne, un to nevajadzētu vairs cilāt, kas nozīmē arī to, ka tad, kad mēs sākam diskusijas par kvotām un par, piemēram, cukuru kvotu eh, pagarināšanu vai uh, Eh, vīna nozari. Un tad jautājums ir par to, kā, kā tas viss beidzas, un tad tam nepieciešams arī plāns, kā tas tālāk turpināsies pēc šī termiņa. Mēs nevaram to vienkārši pārcelt uz nākamo KLP reformu un, un turpināt šo spēli bezgalīgi. Tas ir apgrūtina cilvēkiem darbu, it īpaši lauksaimniekiem, viņiem ir nepieciešams plānot lietas. Un rēķināties ar kaut ko, mums jābūt arī pietiekami drosmīgiem pateikt, kad un kur mēs kaut ko darām, un tad arī pieturēties pie tā. Tāpat es vēlētos arī pilnīgi skaidri izteikties, ka uh, nevēlamies vairs uh, eksporta pasākums, un ir nepieciešama eh, intervences pasākuma, kā tāda ārkārtas rezerve, lai varētu nepieciešams gadījumā ieturēt eh, nepieciešamo līniju. Nu, vismaz saglabāt to kā tādu ārkārtas rezervas variantu. Tāpat ir arī pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies stiprināt eh, ražotāju organizācijas, tā, bet tāpat laikā mums jābūt arī piesardzīgiem, lai nepārkāptu un nekropļotu konkurences eh, pa, situāciju un noteikumus, jo katrā ziņā uh, lauksaimniekiem izvēloties eh, neiestāties ražotāju organizācijā, lai viņi, uz viņiem netiktu izdarīts spiediens, lai nebūtu viņiem piespied eh, kārtā kaut ko darīt. Tad jau mums nebūtu vajadzīga arī muitas savienība, tad varētu to vienkārši diktēt ar citiem eh, pasākumiem. Bet mums ir nepieciešams arī pilnīgi skaidri skatīties, kā mēs tālāk rīkojamies ar īstenošanas un deleģētajiem aktiem jo uh, izskatās, ka, uh, atzinu, vairāk viss uh, nu, notiek birokrātiski. Un atvainojamies komisijai, bet cilvēki arvien vairāk uztver tieši Eiropas komisiju kā to lielo birokrātisko biedu, kur cilvēks vairs ne, nevar īsti saprast, kā tas lēmums tiek pieņemts, Eh, pie kā viņam ir jāvēršas, no kurienes tas nāk, no tā cilvēks arī baidās tad. Nu, mums ir jāskatās, eh, lai mēs varētu arī atbilstoši īstenot to uzticību, kas mums ir piešķirta. Mums ir jābūt spējīgiem piedalīties lēmumu pieņemšanā Un mums arī iepriekš ir bijuši dažādi lēmumi, kur parlamentā lietas ir bijušas eh, ātrāk atrasināts nekā ar komisijas iesaistīšanos. Un šī ir viena no tām lietām, kur mums eh, attiecībā uz KLP reformu jābūt ļoti piesardzīgiem, lai tas, kas eh, ar Lisabons līgumu ir paredzēts cilvēku labumam, arī tā tas notiktu. Tagad Žozē Buvē, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji kungs, es arī gribēju kaut ko teikt. Vispirms vēlējos uzslavēt Mišelu Dantānu, jo, manuprāt, ņemot vērā viņa uzdevumu vai to par ko mēs runājam, nevarēja iet neko daudz tālāk. Šeit tiek veidots vispārējs pamats vai ietvars. Jā, protams, varbūt detaļas ir vēl jāprecizē, un tādēļ jau mēs arī iesniedzām grozījumus. Mm, es domāju, ka ir likts akcents uz ražotāju organizāciju apvienību darbību, pilnvarām attiecībā, piemēram, uz pienu vai aizsargātām uh, izcelsmes norādēm. Uh, jā, ir tas viss ļoti svarīgi. Mēs nevaram no vienas puses teikt, ka mēs nevēlamies, lai valsts un komisija kontrolētu ražošanu, un tai pašā laikā mēs nevēlamies arī, lai profesionālās organizācijas kaut ko kontrolē. Un ja nekādas kontrolas nav, tad valda džungļu likums. Bet es ceru, ka tas nav parlamenta nolūkos šodien. Es uzskatu, ka ir uh, sasniegts diezgan ievērojams progress, un uh, Raimers kundzē vēlējos teikt. Visi runāja par šo mīksto piezemēšanos, ka tā ir jāorganizē. Un, ja mēs uh, turpinājam runāt par aviācijas terminoloģiju izmantot, varbūt mums vajadzētu tagad domāt par pacelšanos gaisā, kādēļ mēs tikai par piezemēšanos runājam. Varbūt mums vajadzētu lidot tālāk uz uh, vietējiem, reģionāliem tirgiem domāt, izveidot jaunu lauks, lauksaimniecības organizācijas struktūru. Protams, Eh, vīnam šis risinājums ir novilcināt uh, varbūt līdz pat 2099. gadam, nevis 2030. kamēr beidz darboties šī uh, komiteja un arī par piena kvotām varētu būt 2099. gads, bet ja mēs gribam tā nopietni domāt par lauksaimniecības nākotni, nevis vienkārši izmantot veco 60. 7, 80, 90 gadu risinājumus. Paldies tagad, Delāņš kundzes. Paldies priekšsēdētāji, vēlējos vispirms pateikties referentam par visu, ko viņš ir izdarījis un vēl panākums turpmākā darbā. Mm. Es vēlējos teikt, ka šis uh, ziņojums uh, rāda to, kā mēs vēlamies pārvaldīt liberalizētu lauksaimniecības nozari lauksaimniekiem ir jācīn, jāizdzīvo šajā nozare, bet mēs zinām, ka viss jau tik labi nenor, viegli nebūs, ka būs gan augstie, gan zemie punkti tirgus darbībā, un tas mums likumos būtu jāparēdz. Protams, mums ir nepieciešams tāds drošības tīkls. Jautājums, vai pastiprināt e, intervenci, kā to jautāja Lavijas kungs, vai arī domāt par papildu finansējumu, vēršoties pie budžeta komitejas gadījumam, ja kaut kas notiek, vai paredzēt kādu iepirkumu konkursu, ja nepieciešams. Es šeit domāju, teiksim, par sviesta nozari vai graudu nozari. Bet Protams, šādiem gadījumiem mums ir nepieciešama budžets ref, eh, rezerve. Tālāk par piena sektoru. Manuprāt, ir grūti eh, rast eh, tādus intervences veidus, izņemot kvotas. Mums ir jādomā, protams, par ilgtspējību, par vides aizsardzību Visi tagad runā Eiropā, ka piena cenas esot ļoti zemas. Tas uh, būtu sakāms par visām valstīm. Manuprāt, tas ir saistīts ar to, ka ASV un Jaunzēlandē ražo vairāk piena, un tādēļ mēs esam tie cietēji. Līdz ar to mums būtu nepieciešama sistēma, kas uh, pareiz darbotos. Ja mēs ierobežosim ražošanu Eiropā, tas jau neglābs mūsu lauksaimniekus. Bet ja, mēs taču nevaram konkurēt vēl ar uh, visu pasauli šādā vidū. Es nezinu, vai ilgtspējība un vidas aizsardzība palīdzēs mums visu atrisināt. Mums ir jādomā par to, kā reāli izdzīvot liberalizētas ekonomikas apstākļos ja komisija nāk klajā ar kādu priekšlikumu, tad uh, tās apstiprināšana, šā priekšlikuma apstiprināšana prasa tik ilgu laiku, ka viss jau ir nokavēts dažkārt. Tālāk Raimers kundzei gribu teikt, mums, mūsu prāta, šobrīd mums nevajag uh, tādas eh, kvotas cukura nozarē, bet mums vajag zināt ļoti precīzi datus par visu ražošanas ķēdi. Tas eh, tāpat, ja mēs runājam, teiksim, par šokolādes ražošanu un par ilgtspējīgu šokolādes ražošanu, kas tagad tiek veicināta, tad visam ir jābūt prognozējumam. Un ja tiek slēgti līgumi, tas palīdz arī eh, nodrošināt prognozējumību. Tāpat par uh, cukuru, par pienu, ja ir šādi līgumi noslēgti, tad var prognozēt situāciju, kad līguma darbība beigsies un attiecīgi rīkoties pēc tam. Un es domāju, ka arī piena sektors uh, pieskaņos savu attīstību citām nozarēm. Paldies, saka priekšsēdētājs runājot par augsta līmeņa grupu, mūsu komitejai ir uh, lūgts nosūtīt novērotāju šo grupu. Varbūt mēs varētu arī kādu izraudzīties kā mūsu pārstāvu šajā sanāksmēs. Liels paldies Dantēna kungam un Ja nekas vairāk nav piebilstams, tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Vai jūs vēlējāties vēl kaut ko teikt? Jā, es gribēju divus pāris precizējumus teikt. Vispirms gribēju atvainoties priekšsēdētājam. Šeit bija runa nevis par Dorfmanu, bet te Kastro ziņojumu par saskaņošanu un šiem trim ziņojumiem. Tālāk par konkurences noteikumiem. Es gribētu, lai būtu viss skaidrs teikt, ka esmu e, paredzējis iekļaut virkni definīciju, valstoties uz uh, vadlīnijām, bet saskaņā ar Lisabonas līgumu 103. pāntu parlaments to nedrīkst darīt. Tikai to var darīt padomu pēc komisijas ierosinājuma, un tad parlamentam ir tiesības uh, sagatavot atzinumu. Tāpat vēl divi punkti, kas mūs, prā, manuprāt, vēl būtu jāizdiskutē, proti risku pārvaldība, runājot arī ar paredzēto budžeta finansējumu. KLP ietvaros risku pārvaldībai Es domāju, ka e, šis jautājums būtu jāapspriež mūsu komitejā un vēl ar kolēģiem no budžeta komitejas. Šeit ir dažādas pieejas, un es domāju, ka referentiem būtu savs nostājs jāsaskaņo. Un vēl viens jautājums, par ko mēs neesam runājuši, par tā saucamo zaļo ķīmiju, kas ir saistīta ar mūsu kontinenta nākotni, un šeit mums arī to vajadzētu paredzēt uh, pasākumu klāstā. Liels paldies kolēģiem! Uh, paldies visiem, kuri jau ir iesnieguši vai iesniegs grozījumus, un pateicos arī ēnu referentiem, ar kuriem ļoti veiksmīgi sadarbojāmies. Sí. Grazie, Mišel. Facendo... Labi, liels paldies, Mišel. Lielisks darbs. Nākamais darba kārtības punkts mums ir paredzēta prezentācija par pētījumu, bet vēlos atgādināt koordinatoriem, ka tūlīt pat pēc šī pētījuma prezentācijas mums būs pavisam īsa koordinatoru sanāksme. Tā kā lūdzu visiem koordinatoriem palikt zālē. Es domāju, ka stundas laikā mēs noteikti būsim to izskatījuši. Tā kā 5.30 aptuveni būs paredzēta 10-15 minūšu gara koordinātora sanāksme. Tātad tagad būs iepazīstināšana ar pētījumu galveno lauksainiecības tirzniecības valstu atbalsta lauksainiecībai salīdzinošu analīzi. Vēl uzsveikt mūsu ekspertus, Jean-Claude de Bureau un Jean-Pierre Vito. Došu jums vārdu, lai jūs varētu iepazīstināt mūs ar šo uh, sistēmu salīdzinājumu ASV, Kanādu. Lūdzu, jums ir šobrīd dots vārds uz 20 minūtēm. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Pētījums, kas mums uzdots, um, attiecas uz atbalstu lauksaimniecībai Un ir eh, vairāki veidi, kā atbalstīt šo lauksaimniecību. Un tad, kad mēs veicam starptautisku salīdzinājumu, tad ir jābūt metodēm, kas eh, dod iespēju ņemt vērā visas šīs atbalsta formas. Piemēram, ja mēs skatīsim skaitļus, kas eh, ir redzami pirmajā jums izdalītajā grafikā, kas ir uh, um, pasākumi atbalstam Eiropas Savienībā, tad mēs redzam, ir vairāk avoti. Mēs varam ņemt Eiropas Savienības budžetu, mēs varam ņemt nacionālos kontus, mēs varam ņemt mikroekonomikas datus un mēs varam nonākt pie aplēsēm, kas varētu būt ap 50 miljārdiem eiro atbalstam lauksaimniecībai. Šie avoti ir um, samērā konverģenti. Ja mēs pievie nojam tādas subsīdijas kā degvielas defiskalizācija, mēs nonākam pie augstākām summām, ja mēs pievienojam eh, pārvietojumu formu, kas izpaužas kā atbalstītās cenas, tad mēs varam nonākt pie vēl lielākām summām. Tāpēc eh, metodika varētu būt visai delikāta, jo, ja mēs vēlamies salīdzināt valsts ar atšķirīgām politikām Eiropas Savienībā, kas uh, Eh, piešķir atbalsta tiešajām eh, pasākumiem, tiešiem maksājumiem ar citām, kas atbalsta cenas, tad vajadzēs integrēt šos eh, pasākumus, kas ir samērā grūti, atbalsta pasākumus, um, kuri neparādās budžetā. Un to, ko mēs mēģinājām īstenot šeit, un šim nolūkam cieši pētījām vairākus rādītājus, uh, esaurādītājs, kas saucās atbalsts ražotājiem un eh, globālos atbalsta pasākumus, kas ir PTO pasākumi un kuri ir ar eh, kas ir pavisam legāli, jo eh, valstīm ir jārespektē noteiktie griezti. Un mēs redzam, ka atbalsts lauksaimniekiem procentuāli ir mazinājies attīstītajās valstīs SAO ietvaros, it īpaši Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienībā tas ir uh, Eh, zemāks nekā atbalsts, kas ir piešķirts Japānā vai Šveicē, bet augstāks nekā, piemēram, Savienotajās valstīs, Austrālijā un Jauzālēndē. Un tuvojas tam, ko mēs vairojam Kanādā vai Krievijā. Tā tad Eiropas Savienība ar šo samērā vienkāršo rādītāju ir eh, vidējā līmenī savu valstu vidu, un mēs varam atzīmēt, ka Atbalsts eh, lauksaimniekiem Eiropas Savienībā ir galvenokārt ar tiešo maksājumu palīdzību un nevis atbalstu cenām, kas varētu būt būtisks pasākums, kas eh, rada mazāk svārstību pasaules tirgūs. salīdzinot ar situāciju 80. gados. Tā salīdzinājumā ar citām valstīm varam norādīt, ka Eiropas Savienība ir ar atbalsta veidiem, kas e, maz apgrūtinātu citus ražotājus. Tā nenotiek daudzās valstīs, kā piemēram jaunietekmes valstīs vai pat savienotajās valstīs un Japāna. Šajām gra grafikā jūs redzat, kā Eiropas Savienība eh, cenas eh, tiek tuvinātas eh, pasaules cenām. Jūs redzat, kā konverģence ir ievērojama un to ir nodrošinājušas KLP izmaiņas ar mazāku svaru intervences mehānismiem, kā arī perioda beigās kad mēs vērojam pasaules cenu kāpumu. E, mēs gan vēl nevaram runāt pilnīgi noteikti par tendenci, lai gan tāda jau iezīmējas, un šāda konverģence šķiet samērā tuva. Saistībā ar šo pazīmi amerikāņu atbalsts ir precikliskāks un vājāks nekā Eiropas atbalsts ir tīpaši pēdējo gadu laikā, bet ir jāredz arī tas, ka Savienotajās valstīs ir tādi rīki, kas nodrošina, ka šo atbalstu var viegli pacelt, ja pasaules cenas eh, krītas. Tādējādi mēs esam sistēmā, kas ir tuvāk lauksaimnieku aizsardzībai ar tirgus pasākumiem nekā Eiropas Savienībā, kas ir neitrālāks atbalsts attiecībā pret pasaules tirgiem, bet stabilāks. Zināmā skaitā jaunietekmes valstu. Lauksaimniecības atbalsts ir pēdējo gadu gaitā pieaudzis piemēram, Ķīnā, it īpaši Brazīlijā vai Krievijā. Un šim nolūkam izmantosim gan SAO piešķirtos datus, kā arī pārskatīsim metodiku izmainot tos rādītājus, ka izmanto ESO, ESO viena no problēmām šiem rādītājiem ir tā, ka tie jūtīgi ir eh, pret valūtu svārtībām. Un atkarībā no tā, vai mēs izsakām cenas dolāros vai eiro, rezultāti var eh, likties atšķirīgi, bet mēs balstīsimies uz pirktspējas paritāti. Uh, un paskaidrošu jums sīkāk, eh, tad, eh, ja jums nebūs skaidrs, un arī norādīšu, ka manipulējot maiņas kursus var uh, nodrošināt tiešu atbalstu lauksaimniekiem. Tas skaidro spēcīgu atbalsta pieaugumu Brazīlijā, Ķīnā un Krievijā. Šeit mēs redzam, kā periodā Eh, no 95. līdz 97. gadam, kāds bija atbalsts. Un ja mēs ņemam vērā tomēr reālo atbalstu un valotu svārstības it īpaši, tad redzam, ka Ķīna ir palielinājusi savu atbalstu, un šobrīd tas ķi, e, eh, eh, reālajā vērtībās atbalsts to, ko kopā nodrošina Eiropas Savienība un Savienotās valstis. Tomēr šie skaitļi ir um, jāskata visai piesardzīgi, tie ir 2010. gada skaitļi, kas nav konsolidēti, kas var mainīties, bet tomēr mēs vērojam uh, atbalsta pieaugumu Ķīnā līdz līmenim, kas tik tiešām ir augsts. Salīdzinājumā ar uh, Eh, to atbalstu, kas tiek nodrošināts Eiropā. Un ja mēs ņemam vērā visus papildu atbalstus, investīcijās, struktūrās, kas ir ļoti tūs Eiropas atbalstam. Es runāju par Ķīnu. Tāpat arī mēs eh, varam konstatēt, ka viens no pasākumiem PTO ietvaros, eh, tā saucamie kopīgi atbalsta pasākumi, varētu būt ekonomiski samērā bezjēdzīgi. Piemēram, tas, ka vēl aizvien ir eh, par eh, kviešiem runājot, eh, kur intervences cena nav aktīva, taču ar SAO izmanto to metodi, mēs eh, vēl aizvien varam, atvainojos ar PTO, izmanto to metodi. Mēs runājam par vēsturisku atsauces sistēmu, kas, eh, eh, kas ir ņemta no 80. gadu beigām, un mūsuprāt tomēr ekonomiski no tā nav lielas jēgas, tā mēs varam tādā veidā šo rādītāju izmantot derīgi nevaram. Ja mēs runājam par šo, um, eh, par šo lielumu, tad grafikā mēs redzam eh, ar melno līniju, kas ir 72 miljardi eh, Un salīdzinot šo līniju ar zilo un sarkano līniju, mēs esam krietni aptuveni 17% zem maksimālā sliekšņa. Tas nozīmē, ka tomēr ir rīcības brīvība samērā liela. Un mēs esam palielinājuši tādu um, atbalstu, kas ir attēlots ar zaļo krāsu, kas eh, krietni mazāk izkropļo situāciju tirgos. Eh, tālāk runāsim par uh, salīdzinājumu ar atsevišķām mērķu valstīm, lai varētu ilustrēt uh, pašreizējās KLP debatas. It īpaši mēs uh, skatām atbalstu savienotajās valstīs. Kā jau es sacīju, šis atbalsts ir daudz pretcikliskāks nekā Eiropas atbalsts, kurš zināmā mērā atbalsta lauksaimniekus nelabvēlīgos apstākļos, vai tās būtu neražas gadi vai nelabvēlīgas cenas, tātad kaut kas, kas uh, ir daudz vairāk eh, koriģējams. Uh, Tas arī notiek tāpēc, ka pasaules cenas ir pieaugušas. Bez šaubām tas ir interesanti pašreizējās diskusijās par to, kā Eiropas atbalstu padarīt precikliskāku, jo tas varētu būt nozīmīgi, lai vairāk aizsargātu lauksaimniekus no svārstībām, cenu svārstībām, kā arī, lai padarītu Eiropas atbalstu eh, pieņemamāku sabiedriskajai domai, kurš dažkārt ir izbrīnīts par eh, tiešo maksājumu līmeni. Un mūsu viedoklis ir tāds, ka neraugoties uz šīm priekšrocībām, precikliskās palīdzības sistēma ir ar eh, daudziem trūkumiem un ka tā varētu būt nepareiza laba doma. Savienotajās valstīs var eh, gūt budžeta pieaugumu par 10 miljārdiem eh, no viena gada uz otru, ja cenas krītās, savukārt eh, grūtāk to ir saka, nodrošināt Eiropā. kur būtu iespēja nepieciešams sasaistīt eh, maksājums ar ražošanu, kā arī varētu rasties grūtības to pakārtot vides eh, nos, apstākļiem un nosacījumiem. Un eh, arī jāņem vērā tas, ka lauksaimnieks eh, var no viena gada uz citu veikt pats savas eh, korekcijas. Savienoto valstu un Kanādas gadījumā tas ir atbalsts, kas ir vairāk koncentrēts uz riska pārvaldības rīkiem, bet pārāk neieslīkstot analizē, jo mēs jau sagatavojām ziņojumu pirms dažiem gadiem šī tēmata sakarā mūsuprāt. prāt Eh, pārvietojuma efektivitātes līmenis, jeb attiecības starp to, ko maksā nodokļu maksātājs un ko beigās saņem lauksaimnieks, Amerikas gadījumā ir ļoti e, vājš. Tas ir jāņem vērā, jo šī attiecība ir daudz augstāka Eiropas tiešo maksājumu gadījumā. Ja mēs vēlamies eh, vienādi skatīt lauksaimnieku situāciju ar šī mehānismu palīdzību, tad jānorāda, ka tiešo zaudējumu daudz vairāk ir ar brokeru sistēmu savienotajās valstīs. Mēs um, pētījām sīkāk Šveicas lauksaimniecību. Tā ir vairāk domājusi par vides aspektiem. Vides uh, um, sadaļa ir attīstīta ērtāka un būtu interesanti skatīt šveiciešu reakciju uz komisijas priekšlikumiem pagājušā gada oktobrī, tad, kad tika runāts par zaļināšanas pasākumiem un ekoloģisko fokusu. Šobrīd notiek darbs pie šī jautājuma, bet par ekoloģisko sadaļu runājot, mēs redzam ka Šveices pasākumi ir efektīvāki salīdzinājumā ar citiem Eiropas pasākumiem bio, daudz, bioloģiskās daudzveidības lomā. Šķiet, ka šī ir vienīgā valsts, kas, e, kurai ir izdevies mazināt bioloģiskās daudzveidības eroz, eroziju. Un Šveicē e, pasākumu pasākumi šķiet efekt, rez, rezultatīvāki, lai gan šie, šīs aplēses vēl aizvien ir visai, visai e, e, iepriekšējas, tomēr šie pasākumi varētu būt ar e, būtisku ietekmi attiecībā uz ražošanas izmaksām. Bet šobrīd šķiet, ka Šveice ir vienīgā valsts, kur šie e, bioloģiskās daudzveidības un vidas pasākumi e, funkcionē, salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Tālāk e, mēs skatījām arī jaunietekmes valstu stratēģiju un Šeit atbalsts lauksaimniecībai pieaug, kā mēs jau to redzējām, ir tīpaši Ķīnā un Krievijā. Tāpat Brazīlijā un Ukrainā. Šis atbalsts ir saistīts ar ražošanu lielā mērā. It īpaši runājot par stratēģisko preču ražošanu, stratēģisku tādā ziņā, ka Ķīna Eh, seko mm, patērētāju pieprasījumam, eh, dzīvnieku, šeit nav runa par īsiem. Tāpat arī jārunā par investīcijām vispārīgos pakalpojumus kur labumu gūst eh, varbūt ne tiešā veidā lauksemniecības eh, raž, eh, ražotājs, bet kas ir koncentrēta uz inovācijām un infrastruktūri. Tīpaši šeit ir jāmin Brazīlija. Un d'un niveau assez important. C'est un point qui est bien sûr aussi soulevé dans la. Un arī, eh, E, būtu interesanti norādīt šos jautājumus noslēgumā. Varam sacīt, ka Eiropas Savienība atbalsta lauksaimnieku ienākumus, Savienotās valstis atbalsta un aizsargā ražotājus no nelabvēlīgiem apstākļiem, un arī 60% lauksaimniecības budžeta ir domāt pārtiks palīdzībai. Šveica atbalsta uh, publisko. Uh, Marche assez stratégique avec le but aussi d'économiser par. Publisko ieguvumu Ķīna koncentrējas uz konkrētiem produktiem un E, jaunietekmes valstis, it īpaši Brazīlija un Ķīna, spēcīgi investē nākotnē ar izpētes darba un infrastruktūru palīdzību. Paldies! Molto bene, ringraziamo i nostri esperti, hanno fatto un lavoro davvero interessante. Mm, paldies ekspertiem, šīs tiešām ir ļoti interesants pētījums bijis un ļoti labi iedarās mūsu sanāksmē. Tad, sa... Es vēlējos pateikties mūsu ekspertām par viņa stāstījumu, jo katrā gadījumā bieži vien atsauc, kad mēs atsaucamies uz SAO, tad uh, netika ņemtas vērā visas palīdzības formas, bet jūs savā ziņojumā norādījāt uz to, ka ASO V, piemēram, pārtiks palīdzība 2010. gadā bija 4 miljārdi eiro, eh, dolāru apjomā, tātad šeit ir dažādi uh, lauksaimniecības ražojumu iepirkuma veidi, un tas, eh, šis, šī palīdzība arī ir jārēķina kā uh, valsts atbalsts lauksaimniecībai. Un uh, jūs arī norādījāt, ka Ķīnā, Krievijā un Brazīlijā arvien vairāk pieaug atbalsts lauksaimniecībai. Tas nozīmē, ka šajās valstīs arī pastāv lauksaimniecības stratēģija, ražošanas apjoma atbalsts, un Eiropā mēs esam naivi, mēs pakļaujamies PTO prasībām, nosakām tikai tiešos maksājumus, bet citi nedara to, ko prasa PTO un tādēļ es gribēju zināt vēl papildus jūsu teiktajā, vai tiešām, ja mēs ņemam vērā visu to palīdzību, ko sniedz citas valsts, piemēram, ASV pārtikas atbalsts, ņemot vērā arī iedzīvotāju skaitu 500 miljonu Eiropā, iedzīvotāji ASV starp 200-300 miljardiem, eh, miljoniem mums ir Eh, jāsaka, ASV atbalsta savus lauksaimniekus divu ar pusreiz vairāk nekā mēs. Vai jūs arī uh, izdarat šādus secinājumus no sava pētījuma vai nē? Jūs arī runājāt par uh, lauksaimniecības degvielas defiskalizāciju, ka arī šādi pasākumi. Es uzskatu, ka visi šie pasākumi ir jāierēķina, kad mēs veicam salīdzinājumus Un, protams, tas nav viegls uzdevums. Mēs nevaram uh, ņemt vērā tikai lauksaimniecības budžetu, bet visus papildu budžetus, papildu finansējumus, ko lauksaimnieks saņem citās valstīs. Protams, mums vēl būtu jāpapēta vēl sīkāk, bet mēs gribu teikt, ka mēs nepamatoti sevi vainojam pārliecīgā atbalstā lauksaimniekiem, to liecina jūsu sniegtie dati un eh, diemžēl mēs neejam tādā virzienā, ka mēs atbalstītu ražotājus, ka mēs kompensētu viņu negūtos ienākums, tad, kad cenas tirgu ir zemas. Un es domāju, ka katrā gadījumā mums ir jāņem vērā, kā mūsu veiktie pasākumi ietekmē lauksaimniecību. Ordo, un quello che ha detto Mark. Paldies! Es domāju, ka mēs varam piekrist tevis sacītajam. Varbūt KLP reforma koriģē šīs lietas. Tālāk Magines un pēc tam Agņu kungs. Jā, paldies priekšsarētāji! Paldies par prezentāciju. Es domāju, ka pēdējais slaids šajā prezentācijā bija visinteresantākais, kur mēs parādām, ka Brazīlija un Ķīna veic ieguldījums nākotnē. Un tā doma iznāk, ka ASV un Eiropa īsti to nedara. Varbūt jūs varētu pakomentēt to, jo tas man īpaši iekrita acīs šis slaids ar pieciem punktiem, kas liek noprast varbūt tomēr mums vajadzētu padomāt par to, ka Eiropa neskatās īsti nākatnē, nākotnē, ja mēs uh, varētu saņemt kādu papildu informāciju. Tik izteikts komentārs, varbūt uh, tulkojumā bija kļūda vai kas, bet uh, publiskais atbalsts izdevumiem lauksaimniecībā varbūt nav atbilstoši, jo cenas uz lauksaimniecības precēm ir ļoti augsts Eiropā. Varbūt mums jādomā uz, jāvērš savus atbalsts ienākumu virzienā, nevis cenu. Varbūt jūs varētu pakomentēt to. Un tad attiecībā uz Šveici. Brīnišķīgi, ka tik daudz tiek darīts bioloģiskā daudzveidības eh, labā. Ja Eiropas Savienība tā, to darītu, eh, ko tas eh, nozīmētu pārtiks ražošanai, ja mēs vērstu savus skatus tieši tādā pašā virzienā kā Šveice? Tātad tas, kur mēs ejam šobrīd, salīdzinot ar jaunietekmes valstu tirgiem. Paldies! Grācija Mārija Dagņu. Jā, paldies, Agņūkungs. Un pēc tam Alvares. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Varu pārmaiņas pēc rīko pozitīvu pateikt. Šī bija ļoti laba prezentācija. Man pat gribētos vairāk informācijas vēl saņemt. Vai es drīkstētu jums nosūtīt kāds konkrēts jautājums? Es eh, jautāju prezentētājam vai es varu sūtīt jums jautājumus. Es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt, sniedzot papildu informāciju, bet man mazliet pārsteidza tas, ka jūs ļoti maz par Kanādu saciet. Īsti neiekļāvāt arī noslēgumā, viņiem ir interesanti. Eh, sistēma ir izveidota. Varbūt jūs varētu kaut mazliet plašāk pastāstīt par viņu sistēmu. Tālāk par nodokļu iniciatīvām nodokļu atvieglojumiem. Es nezinu, vai jūs eh, iekļāvāt to jūs savā pārskatā, bet uh, eh, lauksainiekam eh, tas daudz ko nozīmē, ja viņš var ieguldīt uh, tehnikas iegādē vai infrastruktūrā un saņemt nodokļu atvieglojumus. Un atkarībā no tā, par kur valsti iet runa, tad uh, tas var nozīmēt atšķirības starp būt konkurētspējīgam un nebūt tādam. Paldies! Paldies Agņokungam! Albert, Alberts Des tālāk. Jā, paldies priekšsarētāji. Jā, arī es uzskatīju, ka šī prezentācija ir ļoti interesanta. Un tas e, liek man uzdot vēl papildus jautājumus, runājot par ASV un e, visiem šiem aizsardzības pasākumiem pret e, nelabvēlīgiem apstākļiem. Un tad ASV nes kāpēc e, vēlēšana gadā tieši iekrīt vislielākie e, šie nelabvēlīgie apstākļi. Un tieši tajā vēlēšanas gadā, un es runāju par prezidentu vēlēšanām, tad katru reizi vislielākie e, šie nelabvēlīgie apstākļi ir pilnīgi regulāri. Tad, ja, ja mēs runājam par PTO noteikumu neizpildi vai izvairīšanos no tā, tad tieši ASV sniedzot uh, um, lauksainiecības atbalstu, tas, kad arī pārtiks iegādes atbalstu, tad ASV lauksainiecībai sniedz ļoti lielu šādu atbalstu. Jautājums ir par to, vai šajā pētījumā ir ņemts vērā absolūti viss, kas uh, tiek uzlikts kā uh, Eh, sloks, lai ievērot ekoloģiskos eh, principus. Tad šobrīd eh, pat Kalifornijā salīdzinot, piemēram, jātiek veikt kādi pa, papildus darbi, tad salīdzinot ASV un Eiropas Savienību, mums ir ļoti atšķirīgas prasības attiecībā uz vides aspektiem. Uh, Un vēl jau, protams, arī jautājums ir par to, e, kas katrā valstī tiek saprasts ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un atbalsts, kas tiek sniegts šādos gadījumos. Tad savienotajās valstīs uz vienu lauksaimnieku kādu apņē, e, atbalstu saņemt, tad e, šis atbalsts uz vienu lauksaimnieku ir ievērojams lielāks. Mums eh, šeit ir eh, zemes platība 17 hektāru vidēji. Eh, uz vienu lauksaimnieku ASV vidēji tas ir vairāk kā desmit reizes lielāks. Tā kā tas nozīmē, ka attiecībā uz ienākumu atbalstu ASV tas ir ievērojami lielāks. Un piekrīt Magines kundzei, salīdzinot ar Brazīliju un Ķīnu kur e, liels ieguldījuma apjoms tiek novirzīs lauksaniecības modernizācijai, arī mums būtu e, jāpaseko līdz, bet es labprāt paklausīšos atbildes uz saviem jautājumiem par ASV. Paldies! Paldies, Albert! Sikierska kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man eh, arī šī prezentācija likās ļoti interesanta. Šādi pētījumi ir īpaši svarīgi, jo tie ļauj mums izprast dažādas procesus un paskatīties arī potenciāli mūsu kopējās lauksaimniecības politikas nākotnē. Uh, Es ceru, ka šī prezentācija būs pieejama arī kolēģiem no budžeta ģenerāldirektorāta, tāpat arī ministriju pārstāvjiem dažādās dalību valstīs, jo es uzskatu, ka šai informācijai būtu jānonāk arī līdz lēmumu pieņēmējiem, it īpaši tiem, kas pieņems lēmumus attiecībā uz kopējās lauksaimniecības politikas nākotnē Eiropā. Mēs pārāk cieši koncentrējamies uz to, kas notiek pie mums, un neesam tik labi informēti, kas notiek pasaulē. Tieši KLP kontekstā. Ja mēs vēlamies nākotnē veiksmīgi tirgot lauksaimniecības produktus, mums ir jābūt arī līdzīgiem risinājumiem e, tiem, kas ir globālā mērogā. Finanšu tirgi ir ļoti labs piemērs. Līdzīgiem instrumentiem ir jābūt īstenotiem un ieviestiem arī valstīs, šeit, dalību valstīs. Un galu galā Analizējot šo pieredzi, šos beidzošo salīdzinājumu, kāda ir jūsu ieteikuma, ko mēs varētu pārņemt Eiropā savā kopējā lauksaimniecības politikā, kuri risinājumi no citām valstīm, no ļoti atšķirīgām valstīm, būtu izmantojami kā mūsu instrumenti KLP 2014. līdz 2020. gadam. Labi, paldies, saka priekšsarētājs. Tagad dodu vārdu atpakaļ mūsu ekspertiem, lai viņiem būtu iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies jums vēlreiz par prezentāciju. Paldies, priekšsēdētāja kungs, runājot par to, vai ir ņemti vērā visi palīdzības veidi E, jā, mēs ņemam vērā ASV pārtiks palīdzību, bet mēs neņemam vērā Eiropas patērētājiem piešķirto sociālo palīdzību, kas veicina uh, patē, pieprasījumu pieaugumu. Uh, problēma ir tāda, ka ASV ļoti nabadzīgie cilvēki paņem, saņem pārtiks palīdzību naturā, un Eiropā tas tiek darīts ar naudas palīdzību. Tātad ASV pārtiks palīdzība ir ņemta vērā vienā no rādītājiem šai pētījumā, bet kas nav ņemts vērā šai pētījumā un attiecībā uz visām valstīm, tas ir atbalsts biodegvielai E SAO neuzskaita šādu palīdzību, minot tādus argumentus, ka e, šis atbalsts nav paredzēts kā atbalsts lauksaimniecībai pirmkārt, bet gan kā uh, atbalsts enerģētikas neatkarības nodrošināšanai, vides aizsardzībai. PTO arī neņem vērā šādu atbalsta veidu, jo tiek uzskatīts, ka šāda atbalsta, ja, uh, Uh, piemēram, rapsis vai uh, kukurūz tiek pārstrādāt biodegvielā, tad tas veicina pārtiks cenu pieaugumu pasaulē, un šāda atbalsta nebūtu vēlams. Bet uh, runājot par ASV, tas ir viens no galvenajiem intervences veidiem uh, lauksaimniecības preču tirgu. Mēs mēģinājām izvērtēt atbalsta ekvivalentu, bet uh, tas neparādās uh, mūsu aprēķinos. Jāsaka, AS, uh, Eiropā, ja piemēram 10% tiek novirzīti uh, Uh, degvielai, tad uh, tas ir diezgan liels subsīdiju apjoms, bet ASV šis līmenis ir daudz lielāks, jo 40% kukurūzas tiek pārstrādāti biodegvielā ASV. Tālāk uh, runājot par degvielas defiskalizāciju, tā jau tiek izmantota arvien retāk, bet uh, citi pasākumi, kas budžetā neparādās, bet jāsaka, citi atbalsta veidi ir ierēķināti. Tālāk par pārvietojumiem, uh, par degvielas defiskalizāciju. Šeit nav runa par biodegvielu, bet Eiropā jāsaka, tas ir trešais lielākais subsīdiju veids, proti samazinot nodokļus fosīlajām degvielām, un Eiropā šis atbalsts joprojām tiek plaši izmantots. Tālāk runājot par preciklisko palīdzību. Nezinu, vai izteicos pietiekami skaidri, mūsu viedoklis bija tāds, ka šīs palīdzības veids nav īsti piemērots Eiropas apstākļiem, kaut arī Tarabēls kungs varbūt bija sapratis otrādi, bet nu, mēs pārskatīsim savu uh, ziņojumu gala versiju. Nākošais jautājums ir investīcijas pētniecībā Eiropas Savienībā un Brazīlijā. Mēs uh, nerunājam šeit par investīcijām izglītībā un pētniecībā, kas ir iekļauti vienā no rādītājiem, bet mēs pētījām drīzāk par eh, atbalsta apjomu Eiropas Savienībā septītajā pētniecības pamatprogrammā. Dažādās pētniecības aģentūrās mēs sasniedzam 300 miljonus eiro gadā, un vēl ir jāpievieno nacionālie e, izdevumi un vēl citi izdevumi, bet salīdzinot ar KLP budžetu šī summa nav īpaši liela. Tālāk par Šveici un uh, to, ka bioloģiskās daulē, daudzveidības saglabāšanas politika darbojas efektīvāk tur nekā Eiropas Savienībā. Mēs neesam aprēķinājuši, kā tas ietekmē ražošanas izdevumus. Tas šajā ziņojumā neatspoguļojas. Varam teikt, ja 6-7% lauksaimniecības platību uh, tiek izmantoti dabas aizsardzības mērķiem, tad tas, protams, varētu negatīvi ietekmēt uh, produkcijas cenas un, protams, šeit eh, nav runa par tādiem grūti apstrādājumiem zemes gabaliem, ko atstāja atmatā, kur ir 3-4%, bet ja šeit runa par lielākām platībām, tad tomēr tam ir milzīga ietekme potenciāli. Tālāk par Kanādu. Kanāda atbalstu sniedz Eiropas eh, Savienības līmenī savai lauksaimniecībai. Vismaz 2010. gadā tas bija 20%, bet Kanādā atbalsts galvenokārt ir novirzīts tikai pienam. Un tad vēl ir arī lauksaimniecības apdrošināšana, bet tas arī ir viss. Šeit ir ļoti īpatnēja sistēma, iepriekšējo garantiju sistēma ar noteiktām kvotām. Uh, Tālāk par lauksaimniecības apdrošināšanu. Šī sistēma ir līdzīga ASV sistēmai. Protams, varētu kritizēt ASV sistēmu arī no šā aspekta. Tālāk par vides kaitējumu. To mēs tā skaitļos nevaram aprēķināt. Ir bijuši diezgan uh, daudz uh, raksti publicēti uh, zinātniskās publikācijās uh, par to, kā apreķināt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, kā ietekmē, kā aprēķināt negatīvo ietekmi uz uh, sikspārņu un kukaiņu populācijām, tas, ka kukaiņu skaits samazināšanās negatīvi ietekmē uh, aputeksņošanās procesu globālā mērogā. Un Science uh, pirms pāris mēnešiem publicēja satraucošu rakstu par slāpekļa piesārņojumu nodarīto kaitējumu Eiropā, kura apjoms tiek rēķināts lielāks nekā lauksaimniecības apgrozījums kopumā, un tas ir ļoti satraucoši, jo iznāk tā, ka it kā būtu jāpārtrauc ražošana pavisam bet vai tas ir pamatoti, to, par to mums tomēr ir zināmas šaubas. Manuprāt, esmu atbildējis gandrīz uz visiem jautājumiem. Vēl pēdējais, uh, ko mēs varam mācīties no citām valstīm, uh, reformējot uh, Eiropas lauksaimniecību, tas gan sniedzas ārpus mūsu pētījumu uzdevumiem. Uh, varētu vienīgi teikt, ka mums vajadzētu varbūt vairāk atbalstīt pētniecību, vides aspektus, bet tas jau ir iestrādāts komisijas priekšlikumā, un tas viss jau ir parlamentam nodots jau kopš pagājušā gada oktobra. Paldies! Direi molto interesante, molti spunti di riflessione. Jā, paldies! Tas bija ļoti interesanti, daudz vielu pārdomām. Tātad tas nozīmē arī sanāksmes beigas. Nākamā sanāksme būs 30. maijā un tālāk pavisam